Dámy a pánové, vítám, vám na, vítám vás na dnešním zasedání Evropského parlamentu. Denní zasedání je zahájeno. Dāmas un kungi, sāksim Eiropas parlamenta sēdi. Šodien sēdi paslidinu par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir kopīgās debats struktūra fondu pieejamība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidē.